juridisko lietu komiteja man paziņoja, ka Vācijas iestādes ir atcēlušas prasību, lai atceltu deputāta imunitāti Udo Foigtam, ņemot vērā kriminālu procesu Zārbrikenē. Līdz ar to mēs vairs, šī procedūra par imunitātes atcelšanu ir slēgta. Es esmu saņēmis arī no politiskajām grupām deputātu kandidatūras, kas ir izvirzītas uh, darbam uh, attiecīgajās komitejās, un ja nekādas pretenzijas nesaņemšu, tad šīs kandidatūras tiks apstiprinātas.